saskanīga politika. Paldies! Paldies! Dezīrkungs. Paldies, līdz ar to šīs debates ir beigušās. Balsojums būs rīt pulksten 12. Nākamais jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, pašreizējais stāvoklis un turpmākās izredzes saistībā ar antidempinga lietām. Jautājumu iesniegušas vairākas politiskās grupas. Vispirms došu vārdu jautājuma autoriem. Vispirms, kas pārīkums, lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, antidempings ir ļoti nozīmīga lieta mūsdienu pasaulē, un mēs runājam nevis tikai par protekcionismu, bet gan par to, kā sekmīgi izla, uz, izmantot antidempinga instrumentu. Mums ir jābūt iespējām sevi aizstāvēt, ja tirgū notiek, nonāk dempinga produkti, kuru cena uh, ir zemāka pat par to pašizmaksu. Kolēģi, kas pārējais gribētu jūs pārtraukt, kāds tulkojums nav dzirdams? Viss kārtībā. Tātad runa ir par produktiem, kur uzņēmumi piedāvā uh, produktus tirgū lētāk, uh, par ražošanas cenu, lai mēģinātu uh, izstumt no tirgus konkurentus. Un sevišķi viens jautājums man interesē, vai komisijai ir pieredze vai ir informācija no padomes, cik lielā mērā ārvalstu valdības iesaistās šajā procesā vai ir valstis kas, un valdības, kas mēģina um, izvairīties no antidempinga pasākumiem, vai ir informācija par to, ka tiek slēgtas vienošanās. Un vēl otrs punkts. Es daudzkārt esmu ticies ar uzņēmējiem, kas mani lūdz, lai komisija pētītu gadījumus, kuros uh, antidempinga pasākumi tiek ignorēti vai um, notiek pretēja rakstura pasākumi. Nākamais kolēģis Moreira, arī divas minūtes. Prezidente, kolēģis. Eh, Priekšēdētāji, godātie kolēģi, komisāra kungs. Es gribētu dzirdēt no komisijas, kā komisija domā eh, rīkoties antidempinga jomā. Nesen komisija izdeva paziņojumu, kurā bija teikts, ka komisija vēlas atbalstīt liberalizāciju un uh, tā ir atkarīga no konkurences un ir jāpasargā uh, Eiropas Savienības ražotāji un ir jābūt aizsardzības mehānismiem saskaņā ar PTO. Tas viss ļoti labi izklausās, bet mums ir jābūt arī iespējām to visu īstenot praksē. Un kā tad pašlaik, cik tālu ir padomes priekšlikums attiecībā uz dalību valstu kontroli, proti kā tiek īstenoti komisijas ieteiktie mehānismi attiecībā uz tirzniecības kontroli vai šis padomes priekšlikums, tas pat paredz izņēmumus no komitoloģijas procedūras Un tas sarežģīja situāciju, tas sarežģīja lēmumu pieņemšanu. Un otrs jautājums. Jau minētajā paziņojumā komisija runā par to, ka tā kontrolēs vai pārbaudīs, cik lielā mērā ir nepieciešams aktualizēt mūsu tirzniecības nu, aizsardzības mehānismus, un ja komisija um, var mums garantēt, uh, ka tad, ja šie mehānismi tiek pārstrādāti vai tiks pārstrādāti, uh, ka citas valsts varētu izvairīties no to piemērošanas. Uh, Nākamais kolēģis Rinaldī. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ne jau ļoti daudz mēs, mūs ir palicis šajā zālē, lai runātu par antidempingu lietām, bet tas ir jautājums, kas eh, dažādās valstīs tiek diskutēts ļoti karsti. Eh, mēs šodien runājam par starptautisko tirdzniecību, un būtībā nav starptautiskā tirdzniecībā neviena uh, aktuālāka jautājuma par uh, viltojumu nonākšanu tirgu tas interesē, uh, un uh, par antidempingu. Tas interesē visus mazos vidējos uzņēmumus un uh, cilvēkus, pircējus, visiem, kas strādā ražošanā, antidempings ir uh, kā kārs kartupeles. Komisija uh, protams, cenšas veikt savus pienākumus un nāk klajā ar dažādām antidempinga iniciatīvām, taču mēs vēlamies, lai tiktu ņemti vērā sekojuši principi. Pirmkārt, pilna caurskatāmība runājot par procedūru novērtējumu kritēriju un panāktie rezultāti. Mēs vēlamies arī komunikāciju, saziņas stratēģiju, jo antidempinga gadījumu, ko izskata komisija, uh, faktiski ir tādā zināmā mērā eh, nu, iedrošinājums par to, ka lietas eh, tiek kontrolētas. Tālāk iespējas dažādi apiet likumu ar līkumu. Nu, protams, ka vajadzētu izmantot veselo saprātu. Taču Lis, pēc Lisabonas eh, prot laikā Parlaments ir tiesīgs saņemt visu jaunāko informāciju par notikumu attīstību. Un komisija, es domāju, šeit ar grūtībām pieņem parlamenta pieaugušo lomu starptautiskās tirdzniecības jautājumos. Paldies komisāram par viņa pieeju, jo viņš noteikti to ir ņēmis vērā, taču runājot par antidempingu, mēs vēlamies vairāk informācijas. Tālāk dialogs ar sabiedrību. Es domāju, šeit daudz ko vēl var uzlabot komisijas darbā. Parlaments nevar būt vienīgais, kas uzklausa cilvēkus no sabiedrības, tad, kad mēs runājam par antidempingu. Šeit, komisār kungs, varbūt komisijai vajadzētu ņemt vērā jaunās prasības attiecībā uz ekskluzīvas kompetences jomām kas izriet no Lisabonas līguma. Mums antidempings e, ir e, tāda neatņemama tirdzniecības politikas sastāvdaļa, Un e, visiem šiem jautājumiem jābūt balstītiem uz drošības un caurskatāmības principiem. Paldies, kolēģi Rinaldi, un uz divām minūtēm Šlīterkungs. Paldies! Mēs tagad redzam sekas. Žēl, ka komisija nepārmainīja šo tirdzniecības aizsardzības instrumentus. Tas bija jādara agrāk Šis jautājums saistībā ar Lisabonas līgumu un lēmumu pieņemšanas procedūru. Mums laikam nav procedūras, taču zaļajiem tā nebūtu problēma. Šis ir jautājums par īstenošanu, jo likumi ir skaidri, caurskatām un saprotami. Un šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs neesam par ražotāju interesēm, mēs domājam arī par patērētāju interesēm. Kā Kasparikungs teica, mēs gribam izvairīties no dempinga, taču reālās izmaksas, reālās problēmas iesaist arī vides dempingu, iegūt ekonomisko labumu, izvairoties no vidas aizsardzības, ir tāds pats dempings kā pārējais. Vide ir tikpat nopietna sadaļa, un tāpēc tā jāaplūko kontekstā. Dažreiz mēs runājam par tirdzniecības politiku, lai panāktu citus mērķus, taču šeit dempinga pasākumi varētu tik izmantot, lai samazinātu oglekļa izmešus. Simtiem kompāniju, tūkstošiem kompāniju, kurām ir dažādi kritēriji runājot par dažādu kvotu saņemšanu, taču ir daudz vienkāršāku būtu sākt šo antidempinga procedūru pret kādu valsti runājot par vidi. Ja mums šāda likuma būtu, paldies, Šalca kungs. Priekšēdētāja kungs, kolēģi, komisāra kungs, jo iepriekšējās debatēs mēs runājām par tirzniecības politiku un tās iekļaušanu plašākā kontekstā, lai vienotos startautiskā arēnā par vienotu likumdošanu videi un, un mums ir pasauli, iespēja iesaistīties pasaules tirzniecības organizācijā, un šeit vēl ir ļoti daudz trūkumu, jo šie instrumenti, ko ir izdevusi PTO, uh, uzdod komisijai uh, uzdevumu pasargāt Eiropas uh, ražotājus no negodīgas konkurences, proti šiem pārlieku lētajiem uh, produktiem. Uh, Sociālais dempings un vides dempings uh, ļauj samazināt ražošanas izmaksas. Un uh, šobrīd uh, konkurences spiediens Eiropas ražotājiem ir tāds, ka uh, runa ir par uzņēmumu izdzīvošanu. Un tāpēc mums ir jāturpina strādāt uh, pie aizsardzības instrumentu definēšanas un uh, ārpus Eiropas Savienības mums nav uh, pie kā vērsties pārkāpumu gadījumos. Un Eiropas intereses un arī mazo uzņēmumu intereses netiek ņemtas vērā salīdzinājumā ar multinacionālajiem uzņēmumiem. Un es gribētu, lai komisija AD AD 549 gadījumu, kurā runa par konkrētu uzņēmumu, lai tā tam pievērstos rūpīgi un izpētītu, kas tur īsti uh, tiek darīts, vai ir iespēja tiesas ceļā panākt risinājumu un vai mazie un vidējie uzņēmumi vispār saņem pilnīgu informāciju par notiekošo. Paldies, kolēģis Stērdīs lūdzu. Uh, thank you, Chairman. Uh, commission... Paldies. Kopš ekonomiskās krīzes sākuma komisija regulāri ir runājusi, ka nesāks protekcionismu. Uh, taču runās par liberalizāciju, ko jūs pats atbalstat, radīs iespējas mūsu uzņēmumiem, padarīt iespējas investīcijām Eiropā un tā tālāk. Antidempinga pasākumi, protams, ir jālieto atsevišķos gadījumos, taču vai jūs viņus izmantojat kā protekcionismu līdzekli? Tas Cik daudz izmeklēšana pat laba notiek, manuprāt, rada iespaidu, ka tās tiek izmantotas šādā veidā. Es pirms 3-4 nedēļām ar jums runāju par kādu gadījumu Beļģijā ar elektronisko kompāniju. Viņi ir vienojušies, viņi ir šo jautājumu atrisināšanu, bet jūs nesat beiguši antidempinga likumdošanu pret šo kompāniju ķīniešu kompāniju un beļģiešu kompāniju. Viņi to jautājumu ir sakārtojuši kopā, strādā, veido darba vietas Eiropas Savienībā. Vēl kāds piemērs. Mums ir situācija Lielbritānijā, runājot par stikla šķiedru. Un, un nodoklis 43,6% importam. Uh, Tas ir labs produkts, ko mēs varam izmantot Eiropā un Lielbritānijā dažādiem mērķiem. Un visbeidzot, komisāra kungs. Ne, jūsu priekšgājējs izveido šo jautājumu, par, runājot par minerālu mēsliem. Tagad lauksaimnieki ir ļoti satraukušies par šiem jautājumiem. Uh, tie ir tik dārgi, tāpēc jūs esat izveidojuši antidempinga uh, likumdošanu, kas ir pieaugusi par 176%. Kāpēc tas tā ir noticis? Mums taču jārūpējas par saviem tirgiem. Es ticu, ka jūs varat tikt vaļā no šī protekcionisma Eiropā. Labprāt uzklausīšu, ko jūs par to teiksiet. Paldies! Paldies, Tedī kungam! Nu, tagad uzklausīsim te Guhta kungu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man prieks, ka Eiropas parlamentam ir uzskats, ka mūsu ražotāju aizsardzība no dažādiem tirgus izkropļojumiem ir ārkārtīgi svarīgs labas stratēģijas ievērošanai piekrītu, ka tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir jāveido tā, lai tie balstītos uz faktiskiem un tehniskiem elementiem. Esmu pārliecināts, ka mums ir viena no vistaisnīgākajām tirdzniecības sistēmām pasaulē antidempinga un subsidiju jautājumos ir dažādas puses, un daudziem ir savs intereses, kas var ietekmēt šo procesu, taču process ir caurskatāms, efektīvs un ņemam vērā reālu analīzi. Atzīst, ka nesen trešās puses ir mēģinājušas ietekmēt mūsu lēmumus, izdarot spiedienu uz dalību valstīm un kompānijām. Sevišķi trešajās valstīs. Es to ļoti nosodu. Šai sakarā Lisabonas līgums dod mums iespēju to risināt. Gribētu apliecināt, ka šo lietu skaits ir visai stabils, stadī kungs, tas neaug. Esam beigi izvairījušies no pieauguma, kas varētu būt noticis, ņemot vērā krīzi. Var apliecināt, ka mēs to neizmantosim protekcionismam. Statistika rāda, ka lietu skaits ir daudz zemāks nekā mūsu galvenajos tirdzniecības partneros. Ķīna ir tā, kas rāda apmēram 35% no šiem gadījumiem. Esmu pārliecināts, ka, ja nepieciešams, ir jāspēr soļi, runājot arī, piemēram, par pretsubsīdiju pasākumiem. Sterdīs prasīja arī par dažiem gadījumiem, par Moldomgejas gadījumu, uh, kur komisija ir aplūkojuši trīs aspektus. Tur ir arī drošības aspekts, dempinga un subsīdiju jautājums ir izraisījis kompānijas pieteikums pamatnosteikumi viņi var atsaukt šādas prasības prasības gadījumās to var izbeigt, ja tas nav kopienas interesēs. Mēs pat labāk pārskatām šo jautājumu un jānorāda, ka komisija pieņēma šādus gadījumus un regulāri ir beigusi izmeklēšanas bez īpašiem pasākumiem. Un par trešo gadījumu. Par drošības mehānismu Tā ir sūdzība, prasība, ko ir uzrādījusi kāda valdība pret Beļģijas valdību. Šeit ir cita procedūra. Kompānija lūgusi Beļģijas valdībai atsaukt šo prasību, taču Beļģijas valdība vēl nav informējusi komisiju, vai tā piekritīs šādam risinājumam. Tā tad mēs šeit vienkārši gaidām Beļģijas valdības viedokli. Tāds ir šis gadījums. Un tagad tā mazliet plašāk. Tirdzniecības aizsardzības instrumenti, protams, ir nepieciešami Ja nav starptautiskās konkurences likumu, tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir vienīgais veids, kā aizsargāt mūsu ražotājus pret negodīgiem konkurentiem. Mēs to izmantojam ļoti efektīvi. Ir dažādi laika termiņi, kas ļauj mums strauji veikt šīs darbības, un mēs tos tā arī uzturēsim. starptautiskie likumi par tirdzniecības aizsardzību tagad Pasaules tirdzniecības organizācijā tiek diskutēti. Eiropas pozīcija ir vienkārša, mēs gribam, lai instrumenti ir efektīvi, lai mēs varam aizsargāt savus uzņēmējus pret protekcionistiem no citu puses. Šīs sarunas un Lisabonas līguma ienestās izmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas runājot par vidējiem mazajiem uzņēmējiem, tie, protams, rada problēmas, jo ir sarežģīti un dārgi maksā. Ja mēs gribam samazināt šo izmeklēšanas cenu, tad komisija ir veikusi nopietnu izpēti par to, kādas ir šīs problēmas, un tiek meklēti risinājumi šīm grūtībām. Runājot par institucionālajiem aspektiem, komitoloģijas procesu, ko komisija iesniegus martā, nosaka, ka parlaments tiks informēts par šiem nosacījumiem. Komisija arī sniegs informāciju par jaunajiem pasākumiem, komitejām, kā arī par informāciju par gala rezultātiem. Jebkurā laikā komisija sniegs informāciju parlamentam, ja parlaments to vēlēsies. Šai kontekstā gribu teikt, ka komisija ir gatava iesniegt priekšlikumu par šo sistēmas saskaņotību. Tas augtais tirdzniecības omnibus. Šeit notiek nopietna diskusija starp dažādām institūcijām. Komisija uzmanīgi seko šai diskusijai, apsver to, ņemot vērā ar citām institūcijām, kādi priekšlikumi būtu jāpieņem no komisijas puses, taču gribu jums teikt, ka šis jautājums ir tikai tad, kad šis priekšlikums būs izteikts. Bija specifisks jautājums no Mareiras kunga par komitoloģiju. Ļoti skaidri teikšu, es neredzu nekādus problēmas Lisabonas līgumā, kas piešķirtu komitoloģijai kādus specifiskus procesus tirdzniecības gadījumos, un tādi arī nebūs. Protams, lēmums ir parlamenta rokās un padomas rokās, taču arī komisija šeit varētu spēlēt zināmu lomu. Un domāju arī Eiropas tiesa beigu beigās varētu teikt savu vārdu. Vairākums, jo gal galā viss šī lieta saistās ar vairākumu. Vairākums tātad varētu jebkurā gadījumā pārvarēt komisijas eh, priekšlikumu, bet tas mums būtu nepieņemams. Runājot par aizsardzības instrumentiem no trešajām valstīm, uh, Jā, mēs esam novērojuši to pieaugumu kopš krīzes sākumu. Gribu jums apliecināt, ka mēs sekojam šīm darbībām un spērsim nepieciešamos soļus, kad būs nepieciešams monitorings, mūsu eksportētāju iesaistība procedūrās PTO, komisijas darbības bieži vien noved pie tā, ka izmeklēšana tiek beigta. Tas nozīmē, ka eksportētājiem tiek samazināti tarifu līmeņi. Bija arī jautājums, kā varētu atbildēt uz trešajām valstīm, runājot par spiedienu uz Eiropas kompānijām. Esam saņēmuši lūkumus šai sakarā no Eiropas kompānijām, taču šos vārdus neizpaudīsim, lai tos aizsargātu. Piemēram, bija gadījums ar Ķīnu, Ķīna šo jautājumu risināja Pasaules tirzniecības organizācijā, mēs neesam izpelduši kompānijas vārdus, lai aizsargātu to intereses. Divi jautājumi bija par to, vai mēs pārskatīsim šos instrumentus. Nē, nepārskatīsim. Uzskatu, ka tas nav nepieciešams. Ir ļoti liels darbs kas ir jāveic tirdzniecības jomā, un negribu atvērt diskusiju, kas varētu šo darbu kavēt. Tas varētu tikt darīts tikai pēc Dohas raunda beigšanas. Vēl specifisks jautājums. No zaļo puses. Kā jūs saucat? Šlīters? Jūs esat tā kā viduslaika skulptoru vārda brālis. Interesants jums tas jautājums. Šīs antidempinga lietas sāk kompānijas, to sūdzības. Ja kompānija paceltu šo jautājumu, par kur jūs runājāt, Runājot par oglekļu noplūdēm, tad komisija, protams, to ņemtu vērā un skatītos, vai mēs varētu pieņemt kādus pasākums. Tā, protams, nebūtu izslēgta no argumentu kopas taču to dara kompānijas. Ja kompānijas mums nolikt priekšā šādu lietu, tad mēs to varētu risināt. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Man ļoti žēl. Zilo karti nevar izmantot, ja runājas komisārs. Tagad runās politisko grupu pārstāvju Muskardīnī kundze divas minūtes. Priekšēdētāja kungs, komisāra kungs. Antidempings ir ļoti nozīmīgs aizsardzības instruments eh, korektais, korektai tirzniecībai. Tas palīdz nodrošināt konkurenci, un te ir vajadzīgi jauni noteikumi komitoloģijas ietveros. Lisabonas līgums paredz, ka Komisijai ir izpildu vara, bet mums ir jāspēj kontrolēt, ko dara komisija un ko mēs darām šodien. Mēs runājam par to, ka parlamentam vispār nav piešķirta loma, un tas var novest pie demokrātijas deficīta Eiropas Savienībā. Mēs nevaram saprast un arī noraidām šo priekšlikumu, uh, par to, ka pret antidempinga pasākumiem jāizturas diferencēti un jāpiešķir atsevišķu atšķirīgu līmeņu rīcības brīvība un tā tālāk. Manuprāt, ir ļoti liederīgi nodrošināt uh, cilvēku aizsardzību pret negodīgiem uh, līdzekļiem Un šobrīd ekonomiskajā krīzē mums ir jāapzinās, ka mēs nedrīkstam kaitēt paši sev. Un šīs priekšlikums par antidempinga procedūru ir jāgroza. No tā šobrīd lielas jēgas nav, tādu mēs pieņemt nevarēsim. Mēs vienkārši gribam aicināt komisiju rīkoties saskaņā ar veselo saprātu Un tas pats attiecas uz dalību valstīm. Komisija taču ir ieinteresēta attīstībā, un attīstība ir iespējama tad, ja tirgus uh, tiek pasargāts tā, ka tajā neiestājas sabrukums. Paldies! Tagad Pirillo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, godātie kolēģi! Pēdējo gadu laikā ir bijis arvien vairāk tiesvedības antidempinga jomā, un uh, tie ir, tiesā ir sūdzēta komisija. Runa ir par negodīgu tirzniecības praksi, un tagad, kaut gan ir finanšu un ekonomikas krīze, mēs vērojam protekcionismu pasākumu starptautiskā mērogā arvien vairāk un vairāk. Mēs vēlamies, lai tirzniecība notiktu godīgi un visiem likumi būtu vienādi. Gribam, lai tirzniecības aizsardzības mehānismi būtu efektīvi un palīdzētu novērst dažādas nebūšanas un trūkumus. Un šobrīd tas, kas notiek tieši komitoloģijā, varētu uh, nelabvēlīgi ietekmēt šo jomu, ja tiek um, atstātas tādas tā saucamās rīcības brīvības iespējas, tad at, godīgi tirniecība ir apgraudēta. Paldies! Nākamais Zahradila kungs lūdzu. Děkuji, pane předsedající Paldies, paldies priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi. Vēlētos atgriezties pie tā, ko sacīs Tērdī kungs. Antidempings, protams, ir labs kalps, bet slikts kungs. Tas kalpo, lai aizsargātu Eiropas ekonomiku un uzņēmumus pret eh, negodīgu konkurenci, bet tāpat laikā to var ļaunprātīgi izmantot, un to var izmantot, lai realizētu protekcionistiskus mērķus, un, diemžēl, arī uh, slēdzot Eiropas tirgus dažādām eksportprecēm no trešajām valstīm. Es gribētu aicināt jūs, komisār kungs, eh, darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai to pārtrauktu. Uh, un pārliecināties, lai antidempinga pasākums netiktu izmantot, lai realizētu šaurus protekcionistiskus mērķus un slēgtu Eiropas tirgus citai pasaulē, pārējai pasaulē. Tas mums nenāks par labu. Mūsu slēgta, e, slēgtā Eiropa nenāks par labu nevienam. Pagātnē, visos laikos, kad Eiropa bija atvērta un gatava sadarboties ar visu pasauli, tas visiem mums nāca mums par labu. Paldies Zahradil kungam un. Sākas brīvā mikrofona procedūra, jo Bidzoto kungs nav klāt. Tagad lūdzu Kestingeras kundze. Paldies priekšēdētāji. Sociālā dempinga metodas bieži tiek piemērots jaunatīstības valstīs, un šī problēma liecina par to, ka ļoti svarīgi ir slēdzot līgumus par tirzniecību ar šīm valstīm, ir jāpieprasa vides normu un standartu ievērošana. Eiropas uh, uh uzņēmumi nedrīkst ciest savu augsto standartu dēļ un līdz ar to arī augstāko cēnu dēļ. Sociālo dumpingu nedrīkst pieļaut Arī tirzniecības līgumos ir jāiekļauj ilgtspējību nodrošinoši noteikumi. Un tagad, kad pazūd mazās zemnieku saimniecības, tas ir sevišķi svarīgi un nolīgumos starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas valstīm var redzēt, ka ļoti rūpīgi ir jāraugās par to, lai tiek ievēroti vides standārti, un par to būtu runa nolīgumos. Paldies komisijai! Un tagad pēdējais runātājs debatēs komisāru Deguht. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsa atbilde. Man joprojām ir jāatbild uz Šulckunga jautājumu par gadījumu ar stikla šķiedras importu un eksportu. Jā, antidempinga nodokļi var padarīt eh, izēvielu iegādi dārgāku maziem vidējiem uzņēmiem, un mēs veicam noteiktus aprēķinus, eh, un šajā procesā mēs aicinām piet, eh, piedalīties un iesaistīties arī maziem uzņēmumiem. Mums ir arī palīdzības līnija Un šajā ziņā ietekme ir ļoti maza. Eh, Ķīnā ir tikai 14% no Eiropas tirgus eh, stikla šķiedras materiāla jomā. Tālāk eh, risks, ka var izmantot antidempinga pasākums kā protekcionistisks pasākums. Jā, risks gan pastāv, bet uh, par laimi tas ir gan drīz, ja izsudis. Dažos konkrētos uh, gadījumos tas diemžēl novērojams. Mēs esam saņēmuši arī sūdzības par uh, iesniegto piedāvājumu kvalitāti. Viss gal galā balstās uz noteikumiem, un ja sūdzība ir pieņemta, un ja pamatojums un, uh, ir pietiekams par to, ka notiek dempings, tad mums ir jāatklāj izmeklēšana, mums nav cits izējas. Un Zahradil kungs vairs neklausās mani un jau ir pazudis, tā kā neturpināšu. Liels paldies! Paldies komisāram! Līdz ar to debates ir beigušās. Nākamā sanāksme būs rītdien, pulksten deviņos. Darba kārtība ir publicēta un atrodama tīmekļa vietnē. Beidzam sanāksmi ar labu nakti.